Komisijas priekšsēdētāja vietnieces augstās pārstāvis paziņojumu par stāvokli Turcijas dienvidu austrumos. Tagad uh, Mogherini kundzes vārdā uzstāsies uh, komisārs Johannes Hān. Lūdzu. Dank, Paldies, priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti, priekšsēdētāji. Es uh, patiešām augstu vērtēju iespēju šodien runāt par situāciju Turcijas dienvidu austrumos, kur drošība patiešām ir sašķobījusies un Eiropas Savienība atkārtoti ir uh, eh, paudusi savas uh, rūpes par to, kas notika 22. decembrī un arī 16. janvārī šajā reģionā. Uh, Eiropas Savienība uzmanīgi seko reģionā notiekošajam. Protams, ir arī dažādas dabas politiskās problēmas, ko, piemēram, arī pasliktina tikai Daešu uzbrukumi 10. Eh, janvārī Stambulā, kā arī pagājušajā gadā Ankarā. Jāsaka, ka stabili dienvidu austrumi ir svarīgi ne tikai Turcijai, ņemot vērā ekonomiskos drošības un sociālos aspektus, bet arī visai Eiropas Savienībai un uh, plašākiem, uh, plašākiem reģioniem. Mēs esam ļoti smagi strādājuši pie tā, lai varētu sākties uh, arī pārēja uz uh, labākiem laikiem Sīrijā. Vienīgā iespēja, ko darīt, uh, ir proti uh, visiem strādāt kopā, cīnīties pret Daešu uz vietas un ir jābūt piesardzīgiem. Nedrīkst eh, pieļaut to, lai eh, pārtrauktu kurdu miera procesu, jo joprojām reģionā ir nu, ļoti daudz konfliktu potenciāla. Mēs pieprasām, lai visas puses garantētu tiesiskumu valstī un ir jāpanāk nekavējoties pamieras. Tāpat jāturpina kurdu miera process. 25. janvārī būs augsta līmeņa politiskais dialogs, kurā arī būs iespējams pievērsties šiem jautājumiem. Pēdējo divu gadu laikā ir panākts ievērojams progress, un mēs nevaram to padarīt par nebijušu. Miera process ir iespēja atrisināt konfliktu, kas ir eh, prasījis jau pārāk daudz cilvēku dzīvības. Uh, IKK ir arī e, jābeidz uzbrukumi Turcijai un ir jāiesaistās atkal uh, politiskajā dialogā, uh, runājot par miera procesu, jo tas ir vienīgais iespējamais ceļš uz priekšu. Mēs turpināsim uh, Eh, atkārtot, ka šis jautājums mums ir ļoti aktuāls, un Eiropas Savienības dalību valstis eh, arī aktīvi strādāja, jo PKK ir iekļauta teroristu sarakstā kopš 2002. gada teroristu organizāciju sarakstā, un padome 2015. Eh, gada martā atkārtot atbalstīja šo lēmumu, un iespējams, ka PKK šajā sarakstā arī tuvākajā laikā joprojām paliks. Un, protams, Turcija grib aizsargāt savus pilsoņus no PKK, bet mums ir savā dialogā ar Turcijas iestādēm uh, jāuzsver, ka pasākumi, kas tiek vērsti pret PKK, ir, tiem ir jābūt proporcionāliem un to nekādā veidā nedrīkst apdraudēt demokrātisko politisko dialogu. Tie pasākumi, kas tagad tiek ieviesti dienvidu austrumos, tur tiek izmantotas arī komandants stundas, ļoti, ļoti eh, garas komandants stundas, cilvēki nevar bieži vien tikt pie ārsta un nevar izmantot citus ļoti svarīgus eh, sabiedriskus pakalpojumus. Līdz ar to ir e, jāgarantē šo pasākumu proporcionalitāti un tiem ir jāatbilst startautiskajiem cilvēktiesību standartiem. Jāsaka, ka ir jābūt patiesai drosmei, lai šo tik ilgi uh, ievilkušos konfliktu varētu atrisināt, un komisija strādās pie tā, lai tiktu ievērot reliģiju brīvību, runas brīvību, cilvēktiesības, pamatiesības, un ar nepacietību tagad uzklausīšu godāto deputātu viedokļus. Paldies par uzmanību. Paldies, komisāra kungs, un tagad politisko grupu runātāji. Pirmā būs ETP grupas vārdā Renāta Zomera pusotra minūte. Paldies, priekšsēdus kundz, komisāra kungs. Kāda ir realitāte Turcijas dienvidu austrumos kopš vairākām nedēļām? Ārkārtas stāvoklis, kurš 50 dienām Zuedobakirā um, ehm, komandants stundas uh, valsts spēki ar smagiem ieročiem vērš pret uh, eh, civilizotēm, sievietes, bērni, miruši. Mirušos pat nevar uh, apglabāt, jo uz visu, kas kustas, šauj. Uh, Līdzīga situācija ir 17 kurdu eh, pilsētās un pilsētrainos. Eh, tas ir kā aplenkums. Ir ļoti grūti, eh, ļoti apgrūtināta apgāde, ne tikai ar strāvu un internetu, bet pārtiku, ūdeni, elektroenerģiju. Situācija ir necilvēcīga. Cilvēki bēg no pilsētām, viņi nedrīkst atgriezties. Vairāk nekā miljons ir skārti, 250 tūkstoši jau bēg It kā, komisāra kungs, tā ir cīņa pret PKK, bet patiesībā tā ir cīņa pret kurdiem, no kā cieši civiliedzotāji. Dienvidu austrumi ir kļuvuši par kara zonu, kara reģionu. Nevar būt, nedrīkst būt, ka mēs pret to izturamies tik iecietīgi un klusējam. Nevar būt, ka mēs bēgļu krīzi ignorējam un Turcijas valdību vēl gribam apbalvot ar jaunu sarunas atļatvēršanu. Turcija mm, ir uzņēmis kursus pilsoņu kārtu. Eiropas Savienība ir aktīvi jāiejauc uh, kā vidutājiem, lai mieru process tiktu atjaunots. Tas ir cilvēcības uh, pienākums, ka mēs iejaucamies. Tā ir mūsu atbildība. Pēdējais teikums priekšsēdus kundze, tas ir mūsu paši interesēs. Mums jānovērš uh, masveida uh, emigrācija, citādāk būs tieši šāda masveida emigrācija kurdu uz Eiropas Sanību. Paldies, nākamā S un D grupas vadā Katī Pirīkūna. Paldies, priekšsēd. Situācija Turcijas dienvidaustrumos ir ļoti uh, smaga. Kopš PKK un drošības spēku kaujas šovasar ir atsākušās situācija arvien pasliktinās, iedomājieties. Jūs dzīvot Silopī Čizre vai Sūras uh, reģionā. Lielākā daļa cilvēki ir steigšus pametuši savus mājas, kad uh, eh, komandants stundu 24 stundu garumā tika decembra sākumā pasludināt vairāk nekā 200 tūkstoši cilvēkiem nācās bēgt. Uh, uh, smagas cīņas dienu un nakti starp drošības spēkiem un PKK milīčiem šajos pilsētu ražonos un pilsētās. Antiterorista organizācijas ir smagas kārušas civilizotājs. Uh, kas nav varējuši pamest savus mājas vairāk nekā 40 dienas. Tā devētās esat dulā spēka vienības iebiedē iedzīvotājs. Un civilisti arvien vair lielākā skaitā e, mirst, tā skaitā veci cilvēki un bērni. Kā var būt, ka 16 dienu vecs e, eh, puisis var nosņot uz ielas, nesaņemot medicīnas palīdzību? E, PKK uh, slakavības, kas vērts par policistiem un uh, e, cilvēdzējiem, nevar nekādu attaisnot, bet kādēļ e, notiek vārdarbība, e, tiek vērsta vārdarbība pret mierīgiem demonstrantiem. Esmu arī nobežījusies par vairāk nekā tūkstošu akadēmiķu uh, spiedienu izdarīšanu uz viņiem, kas pārakstīja petīciju par mieru kā var aicinājums beigt vardarbību eh, tikt iztulkots kā terorisma atbalsts. Eh, šeit mēs neapšaubām eh, cīņu pret terorismu, taču ir plašs plaša sajūta, ka šeit tiek vērsts kolektīvu sodīšanu tā vietā, lai vienkārši atjaunotu sabiedrisko kārtību. Eiropas saimnībai ir jāprasa pamiers un miers ar nacākšanu. Eh, komandants stundas ir jāceļ, un cilvēki, kas uh, iestājas par mieru, ir jāatbrīvo un viņiem jāļauj brīvi izpausties. Paldies! Nākamais runātājs. EKR grupas vārdā Marks Demesmākers, vien minūte. Paldies, Hāna kungs, es ļoti uzmanīgi klausījos jūs teiktajā, un es varu eh, papildināt iepriekšējo runātāju teikto. Jāsaka, ka Kurdistāna ir padalīta par kara zonu un tur valda patiesa asins pirts. Daudzi apgabali vienkārši tiek noslaucīti no zemes virsas uz ielām guļ cilvēku uh, mirstīgās atliekas. Un jāsaka, ka tas ir Erdogana un viņa partijas autoritārisms, kas šo situāciju ir radījis. Viņš necīnās uh, galvenokārt pret e IS, viņa prioritāte ir cīņa pret kurdiem un absolūta vājība vara, un rietumu sabiedrotie vispār neuzdrīkstās viņu kritizēt un pat nenosoda viņa teikto, jā, mums Erdogans ir nepieciešams, lai cīnītos pret eh, bēgļu krīzi. Es esmu dziļi e, apkaunots par to, kas notiek, ka Eiropa nevar, neuzdrīkstas aizsargāt eh, un e, kaut ko darīt kurdu pilsoņu labā. Un jāsaka, ka viņi ir mūsu vienīgie sabiedrotie reģionā, kas cīnās pret IS, un mēs viņiem iet ietriecam dunci mugurā. Nu, parūpējieties par uh, minoritāšu aizsardzību. Es domāju, ka vēsture mums ir gana. Uh, Mācījus, ka uh, klusēšana nekad nav labākā izvēle. Paldies! Un tagad uzstāsies grāfs Lambsdors Alde grupas vārdā 2 minūtes. Dāmas un kungi, Priekšstādājas kunda situācija Turcijas dienvidu austrumos ir šausmīgi, jūs uh, ļoti precīzi to aprakstījāt. Tas tiešām izskatās pēc kara lauka, kara teritorijas Turcijas valdībai var daudz ko pārmest, bet nevar pārmest, ka viņi būtu sākusi šo konfliktu. 2015. gada 22. jūlijā PKK pārtrauca miera procesu un noslapkojot divus Turcijas policistus viņa automašīnā un tā sākās konflikts un PKK pilnīgi nepareizi novērtēja situāciju tā izpratnē, ka Turcijas valdība Ankarā un Turcijas karaspēks bija nu gluži tā kā pateicīgi par šo iespēju atkal sāsināt konfliktu, kurš un šeit piekrītu pilnībā Demēs Makarkungam, kas aizvien autoritārāk kam uh, Erdogana kunga vadības stilam ir nu, izdevīgs, jo šīs konflikts bija starp abiem valdībām vēlēšanas kārtām. Tas, uh, un uh, PKK zaudēja jūnijā vairākumu un uh, rudenī atkal to atguva. Līdz ar to konflikts uh, turpinās tā, kā tas uh, tagad ir redzams. Protams, ka miera process atkal jāatjauno. Protams, kā PKK jāsaprot tas, ka uh, tā nekad nevarēs uzvarēt Turciju militārā veidā. Tas, ka tā iegūst teritorijas Sīrijā kopā ar PUD, respektīvi uh, Demokrātisko uh, unijas partiju, varbūt rada tādu uh, iespēju, ka, var, ka tā varētu arī veiksmīgi būt Turcijas dienvidu austrumēs, bet tas nav iespējams, uh, ir iespējams tikai politisks risinājums, un PKK ir pēdējais laiks to saprast, bet arī Turcijai valdībai Ankarā jāsaprot tas, ka. Uh, autonomiju, patstāvīgu kultūras pašnoteikšanās eh, kurdu eh, teritorijās eh, Turcijas dienvidaustrumos, tam ir jābūt vairāk nekā ekonomiskam pasākumam un attīstībai. Šeit ir jābūt tā autonomija, kas pelna tās nosaukumu. Un par akadēmiķiem un autoritārismu Pirīkons visu pareizi pateica. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Hadži Georgiju kungs vienu minūti go e vārdā. Priekšsēdētāji kolēģi, es ierodos sēdē šeit pēc kopējās Eiropas Savienības un Turcijas delegācijas sēdes. Šeit jāsaka, komisijas pārstāvis PKK norādīja kā vainīgo par to, kas notiek Turcijas dienvidu austrumos. 500 tūkstoši cilvēku šajā reģionā ir dzīvo un ja visi šie cilvēki ir PKK ir dalībnieki, nu tam es nevaru noticēt. Visdrīzāk es domāju, ka tā tomēr ir tāda kā revolūcija, nevis uh, vienkārši tikai šāda cilvēka aktivitātes. Nesen es uh, saņēmu uh, HDB uh, partijas uh, deputāta vēstījumu par to, ka viņš ir mm, tā kā politiski mājas arestā, viņa māju bombardē, un viņš man nosūtīja šo mm, īziņu. Varbūt, ka tā arī ir pēdējā ziņa, ko viņš eh, vēl dzīves esot varēja nosūtīt. Turcija jānodarbojas ar šo mm, problēmu, un Eiropas Savienībai jānosūt pilnīgi skaidrs vēstījums Turcijai. Paldies! Paldies! Tagad uh, eh, Skā Kellers kundze. Paldies. Jāsaka, ka situācija Turcijas dienvidu austrumos ir patiešām briesmīga un uh, civiliedzīvotāji tiek nogalināti gandrīz katru dienu. Bet jāsaka, ka ne tikai kurdu apdzīvotajās teritorijās situācija ir tik bēdīga. Visā Turcijā tā notiek. Uh, piemēram, akadēmiķi eh, teica, ka kaut kas ir jādara, viņi ir patiesi varoņi, bet jāsaka, ka viņiem neaplaudē par paveikto tieši pretēji. Prezidents Erdogans viņus apdraud, un arī mafijas bosi eh, viņiem izsaka draudus. Tieši tādēļ mums ir jādara viss, lai šos cilvēkus atbalstītu. Uh, Un jāsaka, ka mums ir daudz problēmu Dienvidu austrumu Turcijā, bet jāsaka, ka mēs par to varam būt vienas prātis, bet mēs varbūt neesam vienas prātis par šo problēmu cēloni, jo Eiropas Savienība savā ziņā tur ir līdzdalībniece. Es uzskatu, ka bija milzīga kļūda uzsākt eh, bloķēt pirms eh, dažām dienām iestājas sarunas ar Turciju. To darīja dažas dalību valsts. Tādā veidā Erdogans varēja problēmas instrumentu instrumentalizēt, un viņš to izmantoja arī attiecīgus soļus sparot savā iekšpolitikā. Tā ir mūsu vaina. Lūdzu, nepieļausim šo kļūdu atkārtoti. Kas jādara tagad? Eiropas Savienībai ir vienmēr jāatkārto cilvēktiesību nozīmīgums arī Turcijā. Mums ir jāsadarbojas ar Turciju bēgļu krīzes jomā, lai Turcija labāk varētu tikt galā ar šīm straumēm un arī palīdzēt bēgļi, bēgļiem, bet neaizmirsot cilvēku tiesības, arī eh, bēgļu cilvēku tiesības. Paldies! The... Paldies, un tagad FTD grupas vārdā Džeims Kārvers, viena minūte. Paldies, priekšsēdus kundze tas, kā Turcija attiec pret kurdu tautu, nevis tikai savā teritorijā, bet arī pret tiem, kas cīnas pret Īslam valsts Irākā un Sīrijā, ir skandaloza. Ja ir konflikts starp Turciju un PKK, eh, var teikt, ka tā bija jau gandrīz nonākusi pie miera izlīguma šīs puses, bet tagad Turki ir atsākuši šo karu. Prezidents Erdogārs ir vērsies pret brīvo presu un žurnālistiem, un eh, tagad arī pret kurdu tautu tiešā veidā. Šeit redzams, ka Turcijas uh, valsts, varas iestādes un islām valsts vienoti darbojas pret kurdiem. Tas ir tikai neliels atgādājums par fundamentālām atšķirībām starp Turcijas un ES vērtībām, Eiropas vērtībām. Un tādēļ arī Turcija nekad nedrīkst ļaut iestāties Eiropas savienībā. Paldies! Nākamais runātājs, pusotra minūte. De Rāfa kungs. Priekšsēdētāji. Rietumu vērtības, cilvēktiesības, vārda brīvība, reliģija brīvība nav savienojamas ar īslamu un uh, īslama Turciju, un mēs te redzam, kas notiek, piemēram, kritiski žurnālisti, viņiem tiek aizbāzts mutes, cilvēki tiek terorizēti, iebaidīti, un dienvidu austrumos katru dienu cieši mierīgi civili iedzīvotāji. Un, uh, ja jūs domājat, ka Ankara tādā veidā apturēs bēgļus traumas, jūs vienkārši piedalāties šantāžas politikā, un uh, esat līdzvainīgi noziegumos pret cilvēci. Jums šķiet, Eh, ka šie miljoni bēgļu, nu, ka viņus tā nejauši atpūt uz Eiropas Savienību no turku uh, nometnēm. Mums ir patiešām jāparūpējas par uh, situācijas uzlabošanu. Jāsaka, ka tas, kas kādreiz notika ar armēņiem, tagad tiek darīts ar kurdiem. Un es gribēju pateikt, Turcijai nav vietas Eiropā. Nosodiet tās rīcību un beidziet vienreiz sarunas par uh, Turcijas iestāju Eiropas Savienībā. Paldies! Un tagad pusotru minūtu uzstāsies Fleckensteina kungs. Priekšsēdētājs kundze, dargie kolēģi, de Grāfkungs, nu sākumā atveldēšu jums. Man liekas, tas ir neizturami un arī uh, eh, nepieklājīgi miljoniem un miljoniem līdz padarīt uh, eh, par uh, atbildīgiem, ja Turcijā tāds kā Erdogans uh, aizvien. Uh, vairāk um, cits apspiež. Tas, to mēs tā nedrīkstam uh, pieļaut. Otrakārt, uh, jā, ir pareizi, ka teroristiski uzbrukumi izraismot ļoti um, skaidru pretestību, un tas ir jāsaka par visiem terorismu veidiem, mm, arī par terorismu Turcijā. Un pareizi arī ir tas, ka uh, vicepriekšsētājs Timermans kungs ir e, izstrādājis nolīgumu ar Turcijas valdību par a, bēgļu krīzes a, e, ietekmes a, mazināšanu. Un šis darījums nozīmē to, ka ir tiek vestas vairāk un plašākas sarunas par iestāju. Nu, diemžēl ir mm, izvēlēti nepareizās sadaļas, ja tās būtu 23 un 24, proti tiesības un brīvības, ja tās būtu izvēlētas, tad mums būtu diskusijas ar Turciju par tiem tematiem, par kuriem mēs arī šodien diskutējam. Tas būtu ļoti nozīmīgi. Uh, Tas ir komisijas uzdevums skaidri eh, norādīt, eh, ka esam par miera procesu, to jūs arī darat, un ir ļoti skaidri, mm, ka ir nepieciešami skaidri vārdi, runājot ar Turcijas prezidentu un viņa politiku, jo mēs redzam, ka šie simt tūkstošiem eh, kurdu nav visi PKK dalībnieki. Runiet arī par mūsu ticamību ja mēs ar Turciju kopā varam atrisināt problēmas, bet tādēļ nesam ne akli, ne kurli kļuvuši. Paldies! Now... Paldies tagad uz minūtu, Tanakungs. Priekšsēž kundz. Turcijas valdības politika kļūst arvien haotiskāk un autoritārāk. 27 akadēmiķi apcietināšana. Tas turpina žurnālistu spaidīšanu un Turcijas militārā kampaņa pret PKK kas ir ēst teroristu uh, organizācija. S, eh, simtiem cilvēdzīvotāji ir no, noslapkavoti eh, nesamērīgas komandantas tuncīvies, kur reģionos šāda emblemātiska rīcība, ko izvērš Turcijas varas iestādes, ir ar mēķi, lai kurdi tiktu atzīti par lielāko uh, draudu reģionā, nevis tādi kā Islamvalsts. Uh, Eh, kurdu enklāvu tiek veidot, enklāvs tiek veidots tā vietā, lai vērstos eh, pret eh, islām valstu. Un tas viss veicina bēgļu plūsmas uz Eiropu. Brita presē ir arī ziņojumi par to, ka bēgļi tiek sūtīti pat apakaļ uz Sīriju. Tādēļ Eiropas Sanība ir jāaicina Turcija izpildīt savus ES kandidātu valsts pienākumus tā vietā, lai uh, Eh, atrunājoties ar eh, eh, situāciju autoritārismu vairot, kā to dara prezidents Erdogans. Atvainojiet, Lamsdorf kungs, es redzu, ka jums ir zilā kārtīte no Lamsdorf kunga, vai jūs to pieņemsiet, Tanok kungs? Paldies, 30 sekundes, lūdzu. Es rūpīgi klausījos. Es rūpīgi klausījos tiešām mēs redzam autoritārismu atkal uzplaukšanu, Turcijas valdība sadarbojas ar Sīru, Sīrijas militā, Sīrijas teroristiem, mēs redzam Turcijas valdības autokrātisku izturēšanās, tad ir mans jautājums, Čārl, Čārls, tev. Lielbritānijas konservatīvi vienmēr ir ļoti iestājušies par Turcijas iestāju Eiropas Savienībai, tas ir mainījies tagad. Grāf Lamstorf, es jums jautāju pagājušā debatē par Turciju, vai jūs būtu gatavi s, um, prie, pirms iestājas finansējumu e, iesaldēt, jūs man devāt neskaidru atbildi. Es domāju, ka oficiālā konservatīva partijas un Britu valdības nostāja tāda, ka Turcijai kaut kad būtu jākļūst prezidalībvalsts, taču ir liels bažas par uh, Turcijas kurs, ko tā ir uzņēmis pēdējo gadu gaitā, un tā ir ļoti tālu no tā, lai būtu gatava pat labam kļūt par aizdalību valsti. Pat labam mums ir jāgādā, lai ir uh, eh, Liebritānija uh, eh, saglabātu savu uh, eh, aizdalību valsts status. Paldies, Tānaka kungs, un tagad došu vārdus Hākas kundzei vienu minūti. Thank you. Paldies migrācijas darījums, ko Timermans sasteigti noslēdz, ir slēgts brīdī, e, kad e, Turcijas vardarbība e, valsts dienvidaustrumos saskarās ar ES klusumu. Tā, klusēšana, tā, tas nedrīkst turpināties. Eiropas Sanībā ir jāaicina AKP valdību atgriezties pie miera sarunu galda ar PKK, un šī nesamērīgā civiliedzotāja masveida sūdīšana jāizbeidz. Terora nekad nevar attaisnot, demokrātijas ceļš Turcijas kurdu iedzīvotājiem ir alternatīva, kas ir jāatbalsta. Akadēmiķa aicinājums izbeigt vardarbību, tā, tās viņa tiesības, tā viņa brīvība. Tādēļ Eiropas Savienībai ir ļoti svarīgi, lai Turcija būtu uzticams e, e, partners, kandidāta valsts, NATO partners un aktīvs e, koalīcijas pret islām valstu dalībnieks. Tādai vajadzētu būt mūsu E, tādiem vajadzētu būt mūsu mērķiem, mūsu prioritātēm. Un gādāsim par to, lai pretterismu pasākumu netiktu izmantot kā atruna, lai ierobežot e, kurdu tautas e, tiesības Turcijā kopumā. Paldies, tagad vienu minūtu vežā kundze. Paldies, priekšstādājs kundze. Vairāk nekā mēnesis Turcijas, Amerika, Turcijas dienvidu austrumos ļoti skarbas ceņas ved. Uh, Vairāk nekā 50 pilsētās tiek veiktas kardarbības. Eh, FTP ne visi ir eh, kurbi, PKK arī locekļi nav visi. Universitāte universitāšu profesori, arotbiedrību eh, aktīvisti un žurnālisti ir parakstījuši petīciju, lai pārtrauktu konfliktu. Civiliedzīvotāji ir uh, lielākie upuri šajā konfliktā, to starp sievietes bērni un uh, ļoti jauni bērni, nu, piecgadīgi teroristi, nu, par ko mēs šeit runājam. Eiropas Savienībai ir jābūt ļoti skaidrai un arī vienpusēji nostājai, un te ir jāizmanto viss spēks, lai pārtrauktu konfliktu, atgriezt partijas pie sārunu galda un uh, piespiest Turcijas valdību atsākt miera procesu. Mazākum tiesību ievērošana vai reliģisko vai arī um, mazākuma tautību jā, ja, tiesību ievērošana ir ļoti nozīmīgs punkts. Priekšsēdēs kundze, es domāju, ka ārkārtīgi steidzam mūsu parlamenta delegācijai jādodas uz Turciju. Paldies. Tagad uh, Valēro kundze lūdzu. Paldies. Priekšsādātājs kundze, mēs uh, redzam, kā veidojas ierakumi Un redzam, kā aizvien un aizvien uh, tādas smagas cīņas notiek. Uh, Erdogans 15. decembrī teica, ka mēs uh, nepadosimies. Viņš runā par to, ka mm, ved cīņu pret PKK, taču cīņas ir um, Turcijas dienvidu austrumos, līdz ar to Kurdistāns ziemļos un vairāk nekā 160 kurdu, tās ir sievietes un bērni, ir gājuši bojā. Uh, To mēs redzam dažādos uh, raidījumos, uh, avīžu rakstos, par to tiek rakstīts. Uh, mm, šī vardarbība skar gan turkus, gan kurdus, un situācija ir atšķirīga no tā, mm, par ko runā Erdogans. Situācija ir šausmīga, jāuzdod jautājums, vai tiešām karavīri tādā daudzumā ir uh, vajadzīgi, lai risinātu situāciju. Mēs esam pilsoņu kāra priekšokarā. Ja mēs neapturēsim Erdoganu, kurš tad? Uh, Mēs nevaram visu laiku tikai slēgt acis un attiecību uzņemt bēgļu traumas. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Feronkungs. Dārgie kolēģi, es. Uh, stāstīšu, ka pirms pāris delegācijām tico, tikos ar Turcijas delegāciju. Tā ir ļoti nozīmīga delegācija, un tā nebija tikusies desmit mēnešus. Desmit mēnešus mēs nebijām tikušies ar Turcijas delegāciju. Un kādēļ? Kādēļ? Tādēļ, ka katrā delegācijas sēdē ir Turcijas vēstnieks Eiropas Savienībā, un šis vēstnieks runā vairāk nekā katrs deputāts, kas ir šajā delegācijā, un es domāju, ka tas ir demokrātijas pārkāpums. Turcija uh, ir pārstāvēta ES nevis uh, fiziski, bet uh, ar darbiem. Un par tēmu, par kur mēs runājam šodien, jāsaka, ka nav nevienas dienas Turcijā, kurā nebūtu uh, kāds attentāts vai uh, slepkavība. Turcija, diemžēl, visu laiku ir uh, valsts, par kuru stāst aktuālā ziņās. Nevar jaukt uh, kurdus cilvēks un Turciju. Un tāpat ir uh, aizsagā cīņa pret Daesh, uh, Turcija cīnās pret savu opozīciju. Un šādā izpratnē Turcijai atkal nepierāda, ka tā ir patiesa demokrātija, un to pierāda darbi. Paldies! Paldies. Pusotra minūte Bostināro kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs. Es atkārtošu, ka Esmu Turcijas draugs un atbalstītājs, un ir uh, jāspēcina sadarbības saites starp ES un Turciju. Šobrīd Turcijā notiekošais pirmām kārtām nāk par ļaunu pašas Turcijas interesēm. Vārdarbība eh, Turcijas dienvidu austrumos, es domāju, tie ir reāli draudi, kam ir jāpieliek punkts. Un pirmām kārtām ir nepieciešams politisks dialogs starp valdību un kurdu pārstāvjiem, lai abas puses varētu atgriezties pie tā, kas tika sasniegts jau miera procesa laikā. Tagad viss sasniegtais, diemžēl, ir noslaucīts, eh, izpostīts, un eh, ja eh, vardarbība turpināsies, tad, diemžēl, vienā brīdī šajā punktā vairs nebūs iespējams atgriezties. Tas ir Turcijas pašas interesēs izvairīties no turpmākas destabilizācijas un vardarbības, kas var vienā brīdī novest pie pilsoņu kara. Uh, Eiropas Savienībai, protams, arī ir jāuzņemas sava atbildības daļa komisijai, parlamentam bez izņēmuma, ir jānosoda visas kļūdas, pārkāpumi, ko pieļauj mūsu partneri, tajā skaitā arī Turcija. Tas ir eh, partners, ar ko sadarbojamies jau ilgi, un mums ir kopīgi izaicinājumi, kopīgas vērtības, bet arī kopīgi ir jāturpina uh, būt saliedētiem uh, un cīnīties par vienotām vērtībām arī nākotnē. Un ir jābūt uh, nekavējoties ieviestam pamieram, jābūt miera procesam. Paldies! Jū. Paldies! Kolēģi, lūdzu, ievērojiet sev atvēlēto laiku pirms dot vārdu Marijas kungam. Es gribētu teikt, ka kāds kolēģis, kas jau izteicās debatēs, vēlējās uzdot zilās kartītes jautājumu un daudz gribēs pieteikties arī brīvā mikrofonu procedūrai. Tādēļ es tagad nedošu jums vārdu, lūkšu jūs sapratni, došu vārdu Marijas kungam vienu minūtu. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επιτέλους να πάψει να εθελοτυφλεί μπροστά στις καταστάσεις beidzot mēs esam beiguši bāzt galvu smiltīs un piekopt strausu politiku. Turcijas valdība, Turcijas iestādes pārkāpja kurdu cilvēku tiesības. 200 tūkstoši cilvēki bija spiesti pamest savus mājokļus. Daudzas pilsētas ir pārvērtušās pelnos. Cilvēkiem tāpat tiek uzspiesta komandants stunda. Uh, Daudzi uh, protestētāji, opozicionāri ir apsūdzēti, ieslodzīti cietumā un uh, saskaņā ar mēdījos rakstīto valdība tā saukto pretterorismu operāciju vēlas pabeigt līdz pavasara mēnešiem. Jāsaka, ka mēs piedzīvojam militārās vardarbības līdz šim nu, tādu bez, bezprecedenta militāro vardarbību. Mums kaut kas ir jādara, mums ir jāizver arī durvis uz Eiropu Turcijai. Mēs nedrīkstam pieļaut, lai uh, Turcija varētu tādā veidā izplesties. Paldies! Es tikai pārbaudīju tagad procedurālos jautājumus. Jūs gribētu uzdot zilās kartītes jautājumu, uh, bet jūs esat arī brīvā mikrofona runātāju sarakstā. Nē, jūs nerunāsiet brīvajā mikrofonā. Labi, ja Mar Marajies kungs atbildēs jūs jautājumu, jūs varat uh, to uzdot. Dargais Marajies kungs, es ļoti labi saprotu, jūs esat grieķis. Tas šobrīd ir ļoti svarīgi, bet vai jums nešķiet, ka Eiropas Savienībai vajadzētu kaut kādā veidā Eh, iesaistīties situācijā un nosūtīt vēstuli Erdogana kungam, lai patiešām uzsāktos sarunas starp kurdu pārstāvjiem un Turcijas valdību, jo Turcijas destabilizācija novedīs gan pie Grieķijas, gan pie visas Eiropas destabilizācijas. Paldies! Paldies, kolēģi! Eiropas Savienībai, protams, ir jāatrod kaut kādas metodas, taktika, lai Turcija beidzot ievērotu cilvēktiesības. Un pasākumi ir jāievieš. Bet Eiropas Savienība visu laiku mēģina īspatikt Turcijai un pat piever acis uz cilvēktiesību pārkāpumiem. starptautisko likumu, starptautisko tiesību pārkāpumu vienkārši tiek pieciesti. Un arī 37% no Kīpras ir okupēti. Kīpra ir Eiropas Savienības dalība valsts, un neviens par to nerunā. Nu, Turcijai ir jānorāda, ko tā dara aplam. Paldies. 30, 30 sekundes ir atvērtais laiks atbildēji. Lūdzu, to respektējiet. Paldies, Marais kungs. Tagad Marijas kungs, tagad vienu minūtu Horistijā Bunds kungs, priekšsēdus kundze. Eh, es esmu ļoti nobežījies, ja cilvēki izmanto eksploatē bēgļu situāciju, kas miljonos bēg no šī reģiona. Daži dalībvalsts Eiropas Sanībā un pati Turcija tā rīkojas. Turcijas valsts slepkavo simtiem savu pilsoņu Eiropas Savienību aizver acis, aizstājas ausis. Tas ir nepieņemam. Priekšsēžkungs, jūs teicāt skaistus vārdus, paudāt labus nodomus, bet dalībvalstu rīcība attiecībā pret Turciju, kad tā pamet Turkus savu liktenim, ir pilnīgi nepieņemama. Eiropas Savienība nevar ignorēt kolektīvs un individuāls tiesību pārkāpums, ko veids Turcijas valsts kurdu reģionā. Un tagad uh, Lambertas kundze, paldies priekšsēža kundze. Es šo Turcijas reģionu pirmo reizi apmeklēju pirms kādiem 15 uh, eh, gadiem. Tur bija kara uh, stāvoklis, cilvēki pametuši ciemus un tagad esam atgriežies turpat Miera process, kas sākās tik daudz soši, ir eh, izbeigts, un tas ir daļai tādēļ, ka Turcijas valdība negribēja eh, pieņemt, ka tur kurdu vadīta eh, partija 10% slieksni pārkāp pagājušās vēlēšanās, bet mēs esam redzējuši arī, ka tur NATO partneri ir atļāvuši turku uzbrukums kurdiem. Tā eh, kā darījums eh, par to, ka kurdi, eh, ka, ka Turcija vēršas arī pret Islam valsti. PKK nav Islam valsts, arī ja, ir, arī, ja tā ir vērsus uzbrukums cilvēdzīvotiem, kas ir jānosoda. Tas ir ļoti svarīgi. Valdībai tas ir jāņem vērā valdībām, lai uh, mēs varētu atgriezties pie miera procesa un vārdarbības izbeigšanas e, visā valstī e, un vēršanos pret īstiem draugiem, draudiem. Paldies, un tagad vienu minūtu Vaidenholzer kungs. Apvienotā karalisti ir. Ja, uh, e, Turcija ir uh, iestāšanās kandidāts, tas mums ļauj arī uzdot kritisks jautājums par demokrātiju, tiesībvalsts principiem un cilvēktiesībām. Uh, pēdējo nedēļu attīstība Turcijā rada mums liels bažas. Tas saistīts ar kurdu jautājumu. Pašreizē valdība domā, ka ar vārdarbību šīs problēmas varēs atrisināt un ka tā var e, šeit, ka tā ir brīvs rokas. Pēc gadiem ilgām sarunām un tuvināšanās mēs tagad atkal redzam e, kaut ko līdzīgu pilsoņu karam. Tas nevar būt mūsu interesēs. Komisāra kungs, aicinu jūs Turcijas pusē norādīt, ka tas nav mūsu abu interesēs. Eiropai svarīgi abas puses aicināt nekavējoties, pārtraukt kaujas darbības un piedāvāt sevi kā vidutājam. Šeit varētu kā piemērs kalpot Ziemeļīrijas uh, miera uh, līgums kur viss puses sēdās pie galda arī, e, pie viena saruna galda arī e, tie, kas toreiz tika uzskatīti par teroristiem. Paldies! Tagad Hriso Ganos kungs, viena minūte, lūdzu. Paldies, um, priekšstādājs kundze. Erdogana valdība ir uh, spējusi pilsoņus uh, Turcijas dienvidu austrumos novet novērsts eh, burtiski līdz eh, bada stāvoklim. Tiek veikta uzbrukuma pret pilsoņiem, pret veseliem ciemiem, tiek pārkāptas eh, cilvēku tiesības, netiek ievērotas personīgās brīvības un tiek pārtrauktas konvencijas pret spīdzināšanu simtiem tūkstošu kurdu padzīšana no viņu mājām, tā ir starptautisko tiesību pārkāpuma pazīme tiek pārkāpta arī Turcijas konstitūcija. Erdogana valdība vajā arī intelektuāļus, kas norāda uz šādu situāciju. Eiropas Savienība piecieš tādu situāciju un rada uh, situācija, kad tiek nodoti principi par personīgo cieņu. Erdogan principi ir nepareizi, un vienīgā valoda, ko Erdogans saprot, tās ir ekonomiskās sankcijas. Paldies. Tagad Kirkos kungs. Paldies. Priekšsādātājs kundze, daudzi no iepriekšējiem runātajiem aprakstīja pir, ļoti korekti situāciju Turcijas dienvidu austrumos. Es neatkārtošos. Es atkārtošu tikai HDB priekšsēdētāju vārdus. Tā ir partija, kas atbalsta kurdu mazākumu tautības. HDP šī partija neaizsāka karu un arī neved kardarbību. Tā tas ir karš starp Erdoganu un PKK. To HDP eh, priekšsēdētājs eh, skaidri pateica Hāna kungs eh, aizsāciet drosmīgu iniciatīvu, kas novedīs pie mm, pamiera. Un vēl teikšu, nu, nevajag drosmi, lai tikt galā ar asimetrisku uh, vārdu, daudz vairāk drosmes ir nepieciešams, lai sāktu miera procesu. Paldies, tagad Spinelli kundze vienu minūti. 1820 Turcijas akadēmiķi ir sastādījuši aicinājumu. Tas visā pasaulē ir radījis solidaritātes uh, uh, kustību ar uh, kurdiem. Daudzās pilsētās Turcijas dienvidu austrumos cilvēki nedrīkst paņemest mājas, pietrūkst pārtikas, ir simtiem bojā gājušo, daļēji nomirušos nemaz neapglabā. Turcijas konstitūcija un starptautiskās tiesības tiek pārkāptas. Cīņa pret teroru ir tikai iegansts mērķis ir eh, iznīcināt tautu, kas vēlas tikai to, lai daļa valsts tiktu atzīta. Tūkstošiem turku cer uz Eiropas starpniecību ANO ietvaros. Nepieciešams atsākt sarunas ar kurdiem, ko pārtrauc Erdogans. Mogarīnī kundze atbildēja uz vienu no maniem jautājumiem tā, ka Erdogans ir mūsu sabiedrotais cīnoties pret uh, islāma valsti un risinot migrācijas krīzi, bet šādu nostāju nemaz vairs nevar uzturēt. Paldies! Paldies! Tagad uh, Zānīkungs uh, grib uzdot jautājumus, Pinelē kungs, vai at, at, at, uh, pieņemto. Jā, 30 sekundes jautājumam un atbildēju. Paldies, deputāts kundze, ka var uzdot šādu jautājumu. Jūs tiešām nopietnas jautājums uzdevāt, un es to ļoti augstu vērtēju, bet vai nebūtu labāk tā vietā izmantot jūsu e, kontaktus ar institūcijām, piemēram, NATO parlamentāro asambleju sasaukt, kas šo jautājumu varētu, eh, tā sakot, institucionālā kārtā risināt. Paldies! Es eh, varu to apstiprināt. Bija kontakti ne tikai ar eh, augsto pārstāvi, bet arī ar ANO un arī ar Eiropas padomi. Nākamais runātājs viena minūte Lopes kungs. vardarbības spirāle, kurā ir Turcija, tā turpinās. Vārdarbība pieaug Turcijas dienvidu austrumos, šī vārdarbības spirāle skar kurdu iedzīvotājs desmitiem tūkstiešu padzīto simtiem bojā gājušo cilvēku, kas vienkārši tiek saņemti cieta šodien ir eh, jāaicina, lai tiktu ievērots eh, pamiers un lai turpinātos sarunas pavasarī. Tā ir vienīgā iespēja izbeigt konfliktu Turcijā pat laban. Jo mēs vēlamies padziļināt mūsu sadarbību, tas ir nepieciešams. Šī sadarbība nekādā gadījumā nedrīkst novest pie tā, ka sāsinās vēl vairāk bēgļu krīze. Uh, Tā varētu mums eh, dot iespēju runāt par to, kas notiek Turcijā un kas nav pieļaujams. Tad eh, zilās kartas jautājums Lopesa kungam, vai to pieņemat? Buāno kungs, lūdzu. Grazie, prezidente. Volevo chiedere al mio collega. Paldies, priekšsēdētājs. Gribēju uzdot jautājumu kolēģim Vai jūs arī domājat tā, ka Turcija gan neizturas labi, bet tā jau to dara mūžīgi, kopš gadu simtiem? Kāpēc tas tā ir? 10 miljārdi eiro Eiropa jau ir iepludinājusi šeit, vēl 3 miljārdi ir ceļā. Vai ir pareizi kādam, kas tik slikti izturās, eh, vēl viņu apbalvot ar naudu? A mí no me parece bien cómo se comporta eh, Turquía mucho. Nu, tā tad, eh, man liekas, ka tas eh, arī, arī man liekas, ka labi ir tas, kā Turcija izturs. Un, ja es runāju par naudu Turcijai, tad tas nav tauda Turcijas valdībai, bet nauda bēgļiem. Tiem bēgļiem, kas šodien eh, dzīvo Turcijā, tie ir Sīrijas bēgļi man arī nevienmēr liekas, ka viņu iz, visu izturēšanās, daži izturēšanās nav tā pareizākā, bet nu kā nu kurš jā izturs priekšsādātāji. Tagad uh, brīvā mikrofona procedūra, bet uh, pirms tam Benefeikungs uh, pirms uh, brīvā mikrofona procedūras būs pēdējais runātājs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es uh, gribētu turpināt sociāldemokrātu kolēģu teikto. Viņi norādīja uz um, ļoti sarežģīto situāciju Turcijas dienvidu austrumos. Tas, kas tur notiek, to nedrīkst atstāt bez ievērības. Mēs redzam, ka ir uh, vardarbība, ka, nu, burtiski tāds tā kā pilsoņu karš ir aizsācies, ir jāveic izmeklēšana par drošības spēku darbību, ir daudz cilvēku, kas ir bēguši, tiek runāts pat par skaitu līdz 300 tūkstošiem cilvēku. Mēs gribam, lai komisija nākamreiz runātu, kad Mogherini kundze viesosies Ankarā. Attiecības ar Turciju par tām jādomā ir nepieciešams uh, pamiers, miera process ar uh, kurdiem mm, tika vienmēr atbalstīts, un tagad uh, nedrīkst uh, būt tā, ka tā ir tā kā spēļu bumba bēgļu krīzes dēļ. Es došu vārdu deviņiem runātājiem brīvā mikrofona procedūrā, centīšos arī ievērot proporcionalitāti attiecībās politiskajām grupām. Neviens nedrīkstēs runāt ilgāk par vienu minūti, es jūs esmu brīdinājis. paní předsedající pane komisaři kolegyně a kolegové myslím. priekšsēdētājs kundze komisāra kungs dargie kolēģi es domāju ka mēs visi piekrītam tam ka turcija ir strateģisks partners eiropas savienībai bet mēs runājam par to ka tā ir sadarbība kas ir vērsta sadarbību abos virzienos un ka Turcija neizmantos ļaunprātīgi to tikai, lai savus vienpusējos mērķus īstenot. Pat labam Turcija uzbruk iedzīvotājiem un vērš situāciju tikai sev par labu. Tika uzdoti jautājumi, e, Eiropas parlamenta deputāti uzdeva jautājumus e, vēstniekam, un viņš runāja par to, ka uzbrukumi Turcijas dienvidu austrumos ir leģitīmi un nepieciešami. Šāda nostāja ir nepieņemama. Es e, ceru, ka komisija neklusēs un pieņems ļoti stingru un skaidru nostāju attiecībā uz uzbrukumiem, kāda ir Turcijas dienvidu austrumos. Paldies! Tagad nākamais runātājs. Kopš decembra redzam, ka notiek bruņoti konflikti Turcijas dienvidaustrumos. Cilvēki cieš no ļoti sliktas ap, slipka apgāde un sažģītiem apstākļiem. Mēs redzam, ka Turcijas akadēmiķi ir sastādījuši aicinājumu. Uh, Šo aicinājumu ir parakstījuši ļoti daudz cilvēku, taču sociālajos mēdījos viņiem tiek draudēts. Simtiem um, civilu personu ir zaudējušas uh, dzīvības. Tas viss uh, situācijas uh, padarēs vien sarežģītāko. Un tā ir Turcija, kas vēlas iestāties Eiropas Savienībā. Viens uh, no. Um, dienas avīžu uh, redaktoriem ir uh, ielikts cietumā un vērsies pie Renci, teikdams, ka netak, uh, netie, nedrīkst pārkraut, pārkraut cilvēktiesības apmaiņā pret bēgļu krīzes risināšanu. Paldies. Tagad Zambērskī kungs. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Jāsaka, ka Dienvidu austrumu Turcijā notiek pilsoņu karš. Tas ir atbilstošais apzīmējums. Tas jau ir tur plosījies desmit gadus, un tas tagad ir tikai vēl vairāk uzliesmojis. Un jāsaka, ka Kīpra ir okupēta vairākas desmit gades. Šī valdība piekopja genocīdu un etnisko tīrīšanu kurdu teritorijās arī Irākā un Sīrijā. Es runāju pareizu valodu, un es esmu pārsteigts, ka daudz kolēģi šeit rīkojas tā, it kā viņi nesaprastu tur notiekošo. Eiropas Savienība ir arī ar šiem apsodītajiem miljardiem veicinājusi cilvēku, nu, veik, parakstījusi savu nāves spriedumu. Un jāsaka, ka valdība tur piekopja genocīdu, mums ir jāpieliek punkts sarunām, Turcijai nav vietas Eiropas Savienībai, tā nav Eiropas valsts. Saka Rāfas kundze vienu minūtu. Dārgie kolēģi, jāsaka, ka šajā reģionā tur plaukst un zeļ terorisms. Turcija pati ar mūsu atbalstu veido savu impēriju, civiliedzīvotāji, sievietes, bērni tiek nogalināti, tiek pārkāptas pamattiesības, eh, runas brīvība, preses brīvība un visas citas brīvības cilvēki tiek ārestēti, arī tajā skaitā intelektuāļi ir ieviesta komandants stunda, ir vērojama militārā vārdarbība, tūkstošiem cilvēku ir jāmeklē cita mājvieta. Turcija tas viss vienalga, tā arī ir vienaldzīgs šis rīcības plāns, tāpat kā kontrabandisti. Šonga, šomēnes vien 30 tūkstoši cilvēku pārcēlās pāri Egejas jūrai. Nu, kurš var teikt, ka šī situācija ir pieņemama? Es lūgtu, lai augstais uh, komisārs patiešām kaut ko darītu, lai abas puses nosēstos pie sarunu galda, lai pielikt punktu šai vardarbības spirālē. Paldies! Thank you, President. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs visi zinājām, kas notika kurdu apdzīvotajās provincēs, un tam nav nekāda pamatojuma. To nevar pamatot ar cīņu pret terorismu. Uh, mutes aizbāšana akadēmiķiem, cilvēku ārestēšana, vairāki simti civiliedzīvotāji ir gājuši bojā, drošības spēki, armija pavērš ieročus pret mierīgiem civiliedzīvotājiem. Jāsaka, ka Amnesty International un uh, Human Rights Watch paskaidrojumi ļoti spēcīgi atšķiras no tā, ko par to visu stāsta Turcijas valdība. Mēs nedrīkstam pieļaut uh, to visu tikai tādēļ, ka vēlamies, lai Turcija mums palīdzētu ar bēgļiem. Uh, Es pieprasu komisāra kungs, lai Eiropa patiešām tieši iejauktos tur notiekošajā, nevis tikai kaut kādā tehniskā vai teorētiskā veidā. Mums ir jābūt pārliecinošiem, sarunājoties ar Turciju un jāparūpēs par patiesu pamieru panākšanu. Paldies! Viena minūte tagad Staldo kungam un lūdzu nerunājiet ilgāk. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Kādā valūtā mēs maksāsim šo augsto cēnu, eh, parūpējoties par to, lai Turcija uzņem tūkstošiem Sīrijas eh, bēgļu. Mēs maksāsim ar sviedriem, ar asinīm, ar cita veida valūtu. Miljoniem Eiropas nodokļu maksātāju nauda tā ir. Turcijas kurdi, viņu asinis tiek izlietas, tiek pielietota vardarbība un tie, šie cilvēki, kad viņi ierodas Eiropā, nu, viņi mums ir tādi, tāda kā nasta. Uh, Un tad mēs uh, sazināmies ar valdību, kas ir autokrātiska valdība, nevis ar cilvēkiem, kas joprojām mēģina uh, runāt par cilvēku tiesību ievērošanu. Viņi vienkārši nekaunīgi uzbruk turki, kurdiem, žurnālistiem, intelektuāļiem. Nu, tas viss nekādā veidā nav attaisnojums. Cik ilgi mēs to piecietīsim? Paldies, un tagad viena minūte Sinādinos kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Tas, kas notiek dienvidu austrumu Turcijā, diemžēl joprojām tiek slēpts aiz noslēpumainības plīvura. Tā ir Eiropas Savienības neierobežotā um, iecietība. Un vispār netiek runāts ne par kādiem noziegumiem pret cilvēci, ko uh, piekopja Erdogana vadīties spēki. Uh, Kurdiem ir tiesības mierīgi dzīvot uh, savās teritorijās, un tas pilnībā tiek ignorēts. Un uh, šī saikne starp Turciju un ISIS ir jāplūko daudz rūpīgāk. Šeit ir arī milzīgs interešu konflikts kas ir vērojams starp dažādām nemienieku grupām. Ir kurdi, ir Sīrija, ir Īrāka, ir Turcija, ir saiknes ar Daesh, e, notiek e, rietumu spēku iejaukšanās, un ja tas tagad notiks vēl Turcijā, nu tad tā būs pilnīgi bezprecedenta katastrofa. Šogor kungs lūdzu. Ja vērtējam šīs die, mūsdienu dienvidu austrumu Turcijas situāciju, tad redzam, ka uh, varas iestādes terorismu grib pilnīgi izskaust, taču mēdī uh, uh, cīnās par savu neatkarību. Pēc uh, tam, ka bija jau miera process panākts un pat Turcijas parlamentā pārstāvētu turku minoritāti, kas atbalstīja pat valdību, un šī minoritāte tiešām pūlos to darīt, es domāju, ka Eiropas Savienībai ir e, aktīvi jāiestājas par sarunu atsākšanu starp kurdu pārstāvjiem un e, Turcijas varas iestādēm. E, nevar būt e, tā, ka Turcija šeit rīkojas patvaļīgi attiecībā uz kurdu minoritāti. Un arī Eiropas Savienībā ir uh, uh, uh, jāgādā par to, lai šādi nopietni minoritāšu tiesību e, pārkāpumi netika pieļauti. Paldies un atvainojos visiem, kas brīvā mikrofona procedūrā nevarēs izteikties. Tagad došu vārdu papadākim. Paldies, priekšsēdus kundze. Mēs nedrīkstam turpināt ignorēt fakts, jābūt godīgākiem attiecībā uz notiekošo Turcijā. Tikai tādēļ, ka Turcijā ir vēlēšanas, tas vēl nenozīmē, ka tā ir demokrātisks valsts. Tā joprojām 38% Kipras ir okupējusi, cilvēki tiek ievietota cietumā, žurnālisti, bēgļi, eh, bēgļu plūsmas izraisītas ir genocīds pret kurdu tautu, nevis pret PKK šādu partneru mēs negribam. Bēļu krīzes dēļ mēs ignorējam noziegums pret cilvēcību, bet var iet tikai vienu ceļu. Īsta, patiesa Turcijas demokratizācija, lai tas varētu notikt. Mums ir jāizmanto pareizā ceļkārte Eiropai, jāgādā, ka tā nepakļausies e, citām interesēm Paldies, un tagad došu vārdu komisāram Hānam, lai reaģētu uz debatēs izskanējušo. Paldies. Paldies, priekšsēdus kundz. Paldies, paldies par šīm diskusijām. Tās ir ļoti nozīmīgas nozīmīgs arī, lai veidotu viedokli vai arī nostiprinātu mūsu viedokli. Vairāk kārt tika norādīts uz to, ka vicepriekšsēdētāji Stelēnidis kungs un arī es, mēs dosimies uz uh, Ankaru, uh, vedīsim sarunas, tas būs dialogs augstā līmenī un esiet pilnīgi pārliecināti, ka par problēmām runāsim visaugstākajā līmenī. Tāpat arī runāsim par iestājas uh, sarunām. Uh, Mēs esam arī eh, runājuši par turpināšanu. Šis turpināšanas stadija ir ļoti agra vēl. Tā ir agra stadija 23. 24. sadaļas eh, skatīšanai. Mēs esam šādā sagatavošanas fāzē. Taču katrs, kas ir nodarbojies ar šiem jautājumiem, eh, jums visiem ir skaidrs, kā gatavojot šos uh, jautājums un tāpat arī sagatavojot um, iestājas sarunas ir iespēja izkustināt lietas un ietekmēt tās, un Turcijas valdība var parādīt, cik nopietni tā uh, strādā pie um, tiesiskas valsts atbilstošiem starptautiskiem standartiem. To varēs pārbaudīt, to varēs testēt. Dalība Eiropas Savienībā ir iespēja tad, ja atbilst mūsu pārliecībām, uh, principiem un tieskiem struktūram. Sarunas šajā jomā nav jautājums par to, ka tuvināmies viens otram, bet gan šeit iet runa par Eiropas vērtībām un Eiropas uh, noteikumu un vērtību pārņemšanai. Par to tiek vestas sarunas. Un nu, tādēļ šajā fāzē Mums ir tās spēcīgākās sviras, tās ir jāizmēģina, un es domāju, ka šajā virzienā mēs bez kādas alternatīvas varam strādāt. Uh, ja mēs šādā veidā varam palīdzēt kurdu iedzīvotājiem Turcijā. Tādēļ esmu iepriecināts par to, ka daži domi priekšstādātāji no Turcijas ir šeit, viņi dažādā veidā ir diskutējuši ar mums un ir arī mums snieguši nepastarpināti informāciju. Arī tas ir ļoti nozīmīgi, lai varētu izveidot viedokli. Katrā gadījumā paldies par diskusijām un paldies par to, ka šis jautājums tiek uzturēts starptautiskajā darba kārtībā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, komisāra kolēģi. Šī debata ir līdz to beigusies. Nākamais darba kārtības punkts.